Ceturtdien būs balsojums par šo ziņojumu. Un tagad, dāmas un kungi, mēs esam pabeiguši izskatīt visus jautājumus. Un rītdien mēs turpināsim sanāksmi no pulksten deviņiem rītā. Un jūs, protams, internetā varat apskatīt arī darba kārtību. Novēl jums patīkamu vakaru sēde ir beigusies.